Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich. Dāmas un kungi, sāksim mūsu pēcpusdienas eh, darbu. Mums ir vairāki darba kārtības punkti, kas mums ir jāizskata. Man ir prieks, ka ir ieradušies kolēģi kuplā skaitā. Un pirmo es eh, pieteikšu septīto darba kārtības punktu jaunā digitālā darba kārtība Eiropai 2015. gads. Referente ir mūsu kolēģe Pilāra Del Castillo Vera. Dod viņai arī pirmajai vārdu. Lūdzu, sacīt. Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām šīs ir pēdējās debatas par šo punktu. Mēs izskatīsim grozījumus jaunajam priekšlikumam par jauno digitālo darbu kārtību Eiropai 2015.eu. E Situācija pašlaik ir šāda. Ir paredzētas pēdējās izmaiņas, un šķiet, ka mums ir pamats, lai mēs varētu vienoties. Gandrīz visas grupas komitejā ir paudušas savu piekrišanu, jo to mēs varam redzēt 28. kompromisa grozījumos. Tur mēs esam panākuši nepieciešamo vienošanos, lai mēs varētu nonākt pie kopējas nostājas par digitālās darba kārtības saturu. Vēlētos paust savu pateicību visām grupām, visiem ēnu referentiem no visām grupām par viņu ieguldījumu Viņi visi ir nodrošinājuši, ka šajā pēdējā posmā mēs varēsim veiksmīgi pabeigt savu darbu rītdien balsojumā. Es ceru, ka parlamenta nostāja, ko rītdien paudīs Rūpniecības komitejā un uh, nākam mēnes, kas tiks paustā plenāra sēdē, protams, pieņemot, ka plenāra sesijā parlaments paudīja savu piekrišanu komitejas viedoklim, norādījis, ka pašlaik mēs atrodamies tādā situācijā, kur visas Eiropas institūcijas, padomi, komisija, pašreizējā prezidentūra, tātad Spānijas prezidentūra, tās visas darbojas pie priekšlikumiem, kas iet vienā virzienā un kuriem visiem ir viens mērķis Mums ir eh, jāizstrādā strateģiskais ietvers un vadlīnijas, kas ļaus mums sagatavot visus labākos nosacījumus tam, lai Eiropas Savienība varētu gūt maksimālu labumu no digitālās ēras. Parlaments ir avangardā attiecībā uz šiem centieniem, un par to mēs varam tikai priecāties. Atbildot uz mūsu komitejas iniciatīvu, šķiet, tas notika augustā, parlaments aicināja pārskatīt 2010. gada darba kārtību, un tieši tas arī vainagojās ziņojumā, par kuru mēs rīt balsosim pēc telekomu paketes publicēšanas. kurai atbalsta pauda ne tikai parlaments, bet arī padome un komisija. Visas institūcijas kopīgiem spēkiem ielika pamatus tādai vidē, kas ļautu veicināt labklājību, kas veicinātu uzņēmēju darbību kas arī aizstāvētu patērētāju tiesības. Nākamais posms, un jāsaka, ka īstenībā tie bija divi posmi, mums vajadzēja ātri īstenot telekom pakotni. Tādā veidā, kas būtu pietiekams un labs visās dalībvalstīs. Tādējādi arī tika nosprausti priekšnosacījumi digitālajai darba kārtībai. ko vēlāk varētu attīstīt. Tad, kad tas tika izdarīts, mēs mums vajadzēja izstrādāt stratēģisko atsaucas ietvaru, definējot darbības jomas ar sasniedzamiem mērķiem, kā arī konkretizējot konkrētas darbības šo mērķu sasniegšanai. Tieši to mēs esam darījuši digitālajā programmā. Koncepcija ir šāda. Tas būs strateģisks atsaucas ietvers, par kuru mēs visi būsim vienojušies un kas izklāstīs saturu katrā darbības jomā. Tāpat arī tiks precizēti rīki šo mērķu sasniegšanai. Vairāk nekas man nav sakāms. Esmu jau izklāstījusi šos pamatus, ko parlaments ir ielicis, lai mēs varētu izveidot šo strateģisko atsaucas ietveru. Taču gribētu pieminēt vēl dažas būtiskas lietas. Pirmām kārtām šī visa projekta būtība, šīs digitālās ēras būtība ir cilvēki. Tie ir patērētāji. Tie ir mūsu pilsoņi. Parlaments uzskata, ka būtu jāvienkāršo iespēja cilvēkiem apgūt vajadzīgās prasmes, ir jāvienkāršo piekļuva šiem tīkliem, lai cilvēki varētu iegūt informāciju, lai viņi redzētu, kādas iespējas viņiem pavērs katrā jomā. Tajā pašā laikā mēs vēlam ar, vēlamies arī aizstāvēt patērētāju tiesības šajā digitālajā kontekstā. Jūs redzēsiet eh, manis teikto arī spirāles diagrammā, ko es jums piedāvāšu. Un šeit, šajā apļa centrā, ir cilvēks. Tāpat vēl svarīgs ir viens aplis, proti tas būtu vienots digitālais tirgus Eiropas Savienībā esam runājuši par to jau ilgi un atkārtoti, taču tikai 7% no tiešsaistes darījumiem, ko veids uh, eh, pilsoņi Eiropas Savienībā, ir pārobežu darījumi. Visi pārējie notiek atsevišķās dalību valstīs. Tas nozīmē, ka tirgus ir ļoti fragmentēts. Šī tirgus fragmentācija rada neefektīvu tirgu šiem 500 miljoniem iedzīvotāju, patērētāju, kas visi varētu iepirkties internetā šajā digitālajā ērā. Ņemot vērā šķēršļus vienotajam tirgum, kuram vajadzētu būt atvērtam un konkurētspējīgam, šīs prasmes tirgu ir ļoti būtiskas. Prasmēm vajadzētu nodrošināt, lai katram individam ir vairāk iespēju. Katram individam ir jāpiedāvā izvē, iespēja izvēlēties, un tāpat ir jānodrošina arī cēnu konkurence. Tas ir ļoti svarīgi, ja cilvēki grib gūt labumu no šīs sistēmas. Tāpēc kopsavilkumā priekšādētāji nevēlos vairāk aizņemt jūsu laiku. Manuprāt, mēs esam nonākuši ļoti interesantā laika periodā. Tas sakrīt arī ar pirmo šī sasaukuma gadu. Tas nozīmē, ka parlamenta deputātiem priekšā ir četri gadi, kuros tie var realizēt reālus stimulus. Mēs to darām ar kontrolas palīdzību. Mēs varētu izveidot uh, dažādus sasnieguma līmeņus, kurus pēc tam varētu kontrolēt. Ir jārīko arī igadēji, igadējas digitālas galotņu tikšanās, lai mēs varētu izvērtēt savu, savus rezultātus, lai varētu uzstādīt jaunus mērķus. Mums e, pašlaik ir e, pieejamas ļoti daudzas iespējas, tās visas ir daļa no digitālās revolūcijas. Liels paldies! Pirmais e, debatēs ir pieteicies Vāljena kungs. Lūdzu. Kundze. Es atvainojos. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos eh, pateikties Kastīļo Devers kundzei par eh, viņas darbu. Tik iesniegti 300 grozījumi, viņa tos ir izskatījusi ļoti īsā laika periodā. Es domāju, ka bija ļoti svarīgi uh, Eh, pieņemt šos kompromisa grozījumus un arī nobalsot par tiem rītdien, jo tādējādi mēs nodotu kodolīgu un skaidru ziņu komisijai. Šis ziņojums ir ļoti būtisks, taču mani uztrauc tas, eh, ka šīs stratēģijas, ko mēs paredzam, varētu pār, pārsties vienkāršos vēlmju sarakstos, kas neatbilst reālajiem mērķiem. Mani apmierina kompromisa grozījumi, jo, manuprāt, tie ir pietiekami līdzsvaroti, tie labi attēno visus iesniegtos grozījumus. Es apsveicu arī to, ka mans ieteikums eh, pārskatīt universālā pakalpojuma pieeju eh, plaš, plašjoslas eh, pieejamību Eiropas Savienībā arī ir ņemts vērā. Attiecībā uz piekto kompromisu šī universālā platjoslas universālais platformas aptvērums ir jānodrošina, ņemot vērā patērētāju un piedāvātāju tiesības. Tāpat nedrīkstētu izkropļot konkurenci, it īpaši novatoriskos tirgus segmentos. Nākamais, es apsveicu to, ka iedzīvotāji ir e, šīs politikas centrā. Uh, jo tiek uzsvērtas prasmes digitālajā sabiedrībā. Mēs liekam uzsvaru arī uz konkurenci gan digitālajos pakalpojumos, gan arī telekomā. Tas dos labumu ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem. Es apsveicu arī to, ka ir attīstīts saturs. Sakotnējā ziņojumā gandrīz vispār nebija uh, atsaucas uz uh, satura industriju, taču tagad uh, saturs tiek vēl vairāk uzsvērts. Tāpat kompromisā ir uh, rasts līdzsvars starp piedzīvotāju tiesībām piekļūt saturam no vienas puses un mm, satura īpašnieku un autortiesību īpašnieku tiesībām no otras puses. Taču uh, netiek noteiktas atšķirības starp šīm satura radošajām industrijām, jo tas ir ļoti būtiski. Nevienmēr viss viens risinājums ļauj atrisināt visas problēmas, ir īpaši, ja runa par autortiesībām. Ja runa par dividendēm un par uh, spektra pārdalīšanu, es uzskatu, ka ir vajadzīgs kopienas līmeņa projekts tā lai varētu sadalīt ietekmes sfēras starp dalību valstīm un lai varētu izvērtēt atbrīvotā spektra vērtību. Netiek uzsvērtī pasākumi attiecībā uz uh, interneta attīstīšanu. Līdz šim tiek runāts par piegādes puses pakāpojumiem, piemēram, platjoslas interneta nodrošināšanu vai infrastruktūras tīklu izveidi. Šie pasākumi ir vajadzīgi, taču e, nav, ar to nepietiek, ka mēs koncentrējamies tikai uz tiem. Nav nekādas jēgas, ja visiem ir pieejams platjoslas internets, ja uh, liela daļa sabiedrības vispār nevēlas abonēt internetu. Ir vajadzīga tāda politika, kas ļautu veicināt veselīgu uzņēmējdarbības vidi. Nav vajadzīgas tādas regulas, kas sarežģītu uzņēmēju dzīvi. Uh, Mums ir jāsaprot, kas īstenībā ir vajadzīgs gala lietotājam. Es ceru, ka galu galā mē, mums izdosies pabeigt šos kompromisa grozījumus pēc iespējas ātrāk, un jebkurā gadījumā es nevēlētos grozīt šo pēdējo redakciju, jo, manuprāt, ieteiktais teksts ir pilnībā akceptējams. Lielas paldies! Schön, Herr Kalf. Lielas paldies, Kalfinkungs. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties eh, referentei Dika Stīļo kundzē. Viņa ir paveikusi patiešām labu darbu pie šī ziņojuma. Mums bija arī ļoti laba sadarbība. Strādājot pie šī teksta, kas tiks nodots balsošanai. Vienīgais, vienīgais ziņojuma virsraksts radīja interesi daudzos interesantos Eiropas parlamentā. Es domāju, ka viens no labākajiem referentes ieteikumiem bija uh, izdarīt, iz, izveidot prioritātes šajā tekstā. pirms komisija nāk klajā ar savu paziņojumu. Šis referents lēmums bija patiešām labs, proti mums nevajadzētu atkārtot vai atkal no jauna sākt izskatīt tādus jautājumus, par ko mēs esam jau runājuši, proti runājot par telekomunikāciju pakotni un tā tālāk. Tad šī ideja bija neatsākt sarunas par šiem jautājumiem, bet drīzāk aicināt īstenot šos pasākumus un spērt eh, soli uh, uz priekšu. Es domāju, ka šī pieeja bija ļoti laba. Protams, ka ziņojuma galvenā ideja ir nosūtīt plašu politisku signālu, tad parlaments dod signālu visiem, un tad mēs gaidam uh, komisijas paziņojumu. Tam vajadzētu parādīties nākamā mēneša beigās. Mēs uh, turpināsim apspriest šos jautājumus, uh, cenšoties konkretizēt konkrētus politikas mērķus. Mums bija vairāki svarīgi uzdevumi. Sociālistu un demokrātu grupa daudz strādāja pie šī ziņojuma. Pieminēšu tikai dažus no mūsu uzdevumiem. Protams, ka mēs atbalstījām vispārējo pieju. Mums šķita, ka mums ir jāroda maksimāls stimuls investīcijām un konkurences veicināšanai interneta jomā. Tajā pašā laikā, tad, kad mēs runājam par digitālo pāreju, mums eh, vajadzētu rūpēties arī par patērētājiem. Mums vajadzētu domāt par to, lai eh, interneta lietošana būtu visiem pieejama un visi to varētu atļauties. Šeit nav runa tikai par uzņēmējiem un eh, valsts pakāpojumiem, par sabiedriskiem pakāpojumiem, bet arī par to, ka iedzīvotāji izmanto internetu, un tieši tāpēc iedzīvotāju viedoklis ir ļoti svarīgs. Mums īpaši interesē iedzīvotāji, kas, eh, kam ir eh, grūtības ar eh, interneta lietošanu, tie ir cilvēki, kuriem ir zemi ienākumi, bezdarbnieki, cilvēki, kas dzīvo attālinātos reģionos, cilvēki ar invaliditāti un tā tālāk. Mm, domājot par jaunās paudzes tīkliem, mums vajadzētu atcerēties arī par šīm iedzīvotāju grupām. Turpmāk eh, Eiropas parlamentā, es domāju, mēs varētu daudz runāt par šiem jautājumiem. Tāpat kā kolēģiem no citām grupām, mums bija ļoti svarīgi nodrošināt interneta neutralitāti. Šis princips ir uh, saglabāts parlamentā, un to vajadzētu saglabāt, ja mēs vēlamies pietiekami stimulēt interneta attīstību. Protams, ka mūs uztrauc arī digitālo ekonomiju loma darba vietu radīšanā, kā arī jaunu iespēju rašana sabiedrībai. Mūs uztrauc arī drošības jautājumi. Solve the issue, but it is mentioned somewhere of, uh, of uh, legal offenses, including on, uh, on intellectual property rights and, and other offenses on the internet. Tāpat mums ir jādomā arī par noziedzīgiem nodarījumiem, ko var izdarīt interneta vidē. Parlaments ir pieņēmis direktīvu kas ievieš jaunu pieeju internetu uzraudzībā. Tad tie bija galvenie uzdevumi sociālistu un demokrātu grupai. Jāsaka, ka mēs es, mums ir izdevies panākt kompromisu. Šis kompromiss nav vājš, tas ir pieņemams visām lielākajām politiskajām grupām, un tajā pašā laikā tas ļoti labi pauž parlamenta nostāju attiecībā uz internetu attīstību. Manuprāt, kompromisa grozījumi lielā mērā apmierina visu politisko grupu intereses. Protams, būtu ļoti vienkārši, vienkārši atrast citus argumentus katram uh, Eh, no šiem kompromisiem, bet mēs izvēlējāmies turpināt strādāt pie šīs problēmas un tāpēc izvēlējāmies akceptēt šos kompromisus. Es domāju, ka ir palikušas pavisam nelielas, pavisam nelieli grozījumi, pavisam nelielas modifikācijas, ko vēl varētu ieviest, bet jebkurā, es domāju, jebkurā gadījumā es domāju, ka Eiropas parlamenta lēmums būs ļoti labs un apmierinošs. Lielas paldies, Enšo un kolēģi Mārcis. Paldies, priekšsēdētāji! Es augsti vērtēju Kastiljo kundzes um, ieguldījumu šī ziņojuma sagatavošanā. Uzdevums, protams, nebija viegls. Ir svarīgi, ka arī kolēģi ir um, devuši ieguldījumu grozījumu iesniegšanā vienota IT tirgus un uh, interneta attīstība ir gan mūsu prioritāte, gan uh, padomes uh, un prezidentūras prioritāte. Mēs nevarētu pretējā gadījumā runāt par dažādiem tīkliem. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu. Jākoncentrēs uz jauniem cilvēkiem un digitālo uh, digitālajām prasmēm, jo tieši jaunieši visvairāk izmanto internetu. No otras puses, es gribētu norādīt uz to, ka ir nepieciešama kampaņa pieaugušajiem un tīpaši vecākiem, kas palīdzētu viņiem izglītot un aizstāvēt uh, savus bērnus šajā informāciju tehnoloģiju pasaulē. Ir vēl viens jautājums, kam es gribētu pievērsties ekonomikas izaugsmes sakarā un bezdarba sakarā. Es gribētu atsaukties uz 168. grozījumu, kurā ir aicināts komisijai uh, sagat, pievērsties uh, darbietu rad, radīšanai un uh, tiem cilvēkiem, kas ir nesen zaudējuši darbu. Es gribētu lūgt jūsu atbalstu šim grozījumam. Tajā pašā laikā es gribētu lūgt jūsu atbalstu Eiropas pilsoņu vārdā. Tādējādi mēs varētu ievērojami samazināt uh, bezdarbinieku skaitu Eiropas Savienībā. Tas daļai bija iekļauts kompromisa grozījumā numur 13. Tajā nav iekļauta mana priekšlikuma sociālā daļa. Varbūt, ka jūs teiksiet, ka sociālie jautājumi nav šī ziņojuma tēma. Bet tomēr Eiropas Savienības pilsoņi raugās uz mūsu komiteju ar gaidām, un viņi gaida tieši mūsu atbalstu. Paldies, Angelika Nīblera, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentei par lielisko darbu. Kolēģi, kas stiljo ne tikai izstrādāja brīnišķīgu ziņojumu, bet viņai ir izdevies ļoti īsā laikā iestrādāt arī kompromisā visus griezie, grozījumu priekšlikumus. Uh, jādomā, ka mūsu komiteja to visu arī atbalstīs. Paldies referentei. Man ir divas lietas, par ko es gribētu runāt, un arī citi kolēģi jau runāja par tām pēdējo piecu gadu laikā mēs strādājam ar telekomu pakotni parlamentā, esam apsprieduši dažādus strīdīgus jautājumus par digitālo darba, par darba programmu un esam smagā darbā izstrādājuši kompromisus kopā ar citām politiskajām grupām. Uh, Kolēģis Delka Stiljo ziņojums ir skaidrs signāls Eiropas saimnības komisijai, proti komisijai tagad maijā. Tas, kas tika pieņemts pagājušā gada maijā, ir jāsāk ieviest dzīvē. Es tagad redzu, ka komisijas pārstāvs runā ar priekšā, tāpēc es ceru, ka tomēr viņš mani dzird. Es lūdzu darīt visu iespējamo, lai telekom pakotne tiktu īstenota un pieņemta, jo mēs esam gari un plaši parlamentā diskutējuši par jaunajiem tīkliem, jaunākās paaudzes tīkliem, un pēc ilgiem, uh, ilgām konsultācijām un pārunām esam nonākuši pie kopēja viedokļa par trešās paaudzes tīkliem. Darbam jākļūst intensīvākam, un komisijas sākotnējais priekšlikums bija daudz vājāks nekā tas, ko parlaments galu galā izstrādāja. Un es ceru, ka līdz jūlijam tiešām komisija arī pārbaudīs, vai ir ņemts vērā viss, ko parlaments ir sagatavojis, un mēs ļoti rūpīgi raudzīsimies un uzraudzīsim to. Tas nu būtu viss. Vēlreiz gribētu uzslavēt referenti. Tagad mums ir jauna komisija, jauna komisāre, bet es novēlu jums, ģenerāldirektor kungs, lai jaunā komisāre balstītos uz visu labo, kas tika panākts iepriekšējā periodā, un lūdzu ņemiet vērā to, ko parlaments ir pieņēmis šeit. Paldies. Kolēģi Tikau. Tikau kundze. Uh, Paldies, priekšādā kungs! pe doamna Pilar del Castillo pentru raportul domniei sale, un raport uh, foarte... Arī gribētu sveikt kolēģi Castillo ar šo lielisko ziņojumu, kas patiešām ir labs un vērtīgs un kā sākuma punkts mūsu daudzajiem pasākumiem saistībā ar digitālo programmu. Man ir daži komentāri. Vispirms es runāšu par pakalpojumu direktīvu. Diemžēl tieši pašlaik mums nav iespēju vienai dalībvalstī sniegt uh, jautāju, sniegt šos pakalpojumus. I, iekšējais tirgus un ar to saistītie mērķi nav pilnībā sasniegti. Tieši tāpēc es esmu pārliecināta, ka digitālā programma dos lielu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanai attiecībā uz pakalpojumu vienoto tirgu. Runājot par digitālajām kompetencēm un prasmēm, es domāju, ka tās ir uh, obligātas. Sabiedrībai ir jā, jāpazīst iesaistītās tehnoloģijas, lai varētu tās attiecīgi lietot. Jāapzinās, protams, arī riski, kas ir saistīti ar šo tehnoloģiju izmantošanu. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka dokumentā ir veiktas atsauces uz pilnu platjoslas aptvērumu. Tas ir minēts arī Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā. Ši, šis platjoslas aptvērums ir jāpalielina līdz 100%, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, te tiek runāts arī par digitālām dividendēm un arī pašreizējiem un turpmākajiem lietotājiem. Šīs dividendes dos lielu ieguldījumu informācijas sabiedrības attīstībai. Runājot par drošību, jāsaka, ka attiecībā uz konfidencialitāti un privātuma aizsardzību tie ir ļoti svarīgi. Patērētāju uzticība informācijas sabiedrībā ir atti, at, ir atkarīga arī no drošības, ko sniedz šie pakalpojumi. Es esmu iesniegusi arī dažus grozījumus attiecībā uz elektronisko pārvaldību. Es gribētu pieminēt šīs publiskās iegūšanas sistēmas šeit tika minēts 2010. gads un 15% iepirkumu tiks veikti internetā. Un tagad jāsaka, ka līdz 2015. gadam visticamāk situācija tiks atrisināta. Mēs zinām, ka komisija un jaunais komisārs atbalsta šo iniciatīvu, un es zinu, ka aprīlī notiks ministru konference Spānijā kas īpaši pievērsīsies šīs iniciatīvas attīstībai attiecībā uz elektronisko likumu un tā ieviešanai Eiropas Savienībā. Ja jūs gribat aizpildīt PVN rēķinu, jeb ja paziņojumu elektroniski, tad šīs izmaksas samazināsies par 10 eiro, un rezultātā varēs ietaupīt 500 miljonus eiro, un tādējādi arī patērētāji būs ieguvēji, un valsts izdevumi samazināsies šajā jomā. Kad mēs runājam par publiskajiem iepirkumiem, uh, tad tie sastāda 16% no Eiropas Savienības IKP. Un tas nozīmē, ka šeit paveras liels tirgus. Un te ir jāpiemina arī e-veselības sektors, kurā 11 līdz 16% ir veselības pakalpojumi. Diemžēl jāsaka, ka šodien Eiropā nav savstarpīguma starp dažādiem valsts pakalpojumiem, it īpaši, ja mēs runājam par elektroniskiem pakalpojumiem. Piemēram, Vācijas uh, valsts uzņēmums nevar sniegt pakalpojumus citā valstī, jo nepieciešams uh, digitālais certifikāts, kas ir izdots uh, Francijā, un to var izdarīt tikai tad, ja šis uzņēmums ir reģistrēts Francijā. Tieši tāpēc ir svarīgi veicināt elektroniskās identitātes savstarpīgumu un arī veikt valsts iepirkumus elektroniski. Šis process būs pabeigts 2011. gadā. Oktobrī komisija izstrādās rīcības plānu par elektronisko pārvaldību. Mēs ar nepacietību to, protams, gaidām. Šis eh, rīcības plāns eh, iekļaus savstarpīgumu un drošību arī attiecībā uz elektronisko identitātu un elektroniskajiem parakstiem. Es gribu atsaukties uz inteliģentām pilsētām, inteliģentiem, inteliģentām sanāksmēm, lai uzlabotu Eiropas pilsoņu dzīvi. Es gribu apsveikt referenti un ceru, ka rīdo, rītdienas balsojums liks sākt mums darboties uh, digitālās programmas jomā. Paldies! Mrs. Cukalas, it's your... Paldies, eh, Cukalas kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es runāšu īsi. Es lūdzu vārdu, lai teiktu paldies Kastiljo kundzei par brīnišķīgo ziņojumu. Un te gribu teikt paldies arī visiem kolēģiem, kas ļoti uzmanīgi iepazinās ar šo instrumentu no visām pusēm. Tas ir ļoti nozīmīgs gan parlamentam, gan Eiropai. Tas ļaus labāk strādāt. Mēs saprotam, ka mēs runājam šobrīd par Eiropas nākotni. Mēs veidojam nākotni, jaunu sabiedrību, 21. gadsimta sabiedrību un lielākā daļa vis, cilvēku aktivitāšu un iestāžu aktivitāšu būs atkarīgas no šīm jaunajām tehnoloģijām. Kom ar komisijas paziņojumu starpniecību un attiecīgajiem ASV paziņojumiem par jauniem pakalpojumiem, kas jāizstrādā gan skolās, gan citās uh, sabiedriskās valsts iestādēs. Mēs šī pamata redzam, kā varam īstenot mūsu 21. gadsimta vīziju. Eiropai šeit jādarbojas kā pionierei vai celmlauzei, veidojot 21. gadsimta zināšanās balstītos sabiedrību. Un ir jānovērš uh, digitālā izolācija vai izslēgšana. Digitālā izolēšana mēdz skart jauniešus jau 17 gadu vecumā, Un ja jaunieši nespēja, ja viņiem nav pieejas iepazīties ar jaunajām tehnoloģijām, iemācīties tās lietot, tad viņi nonāk pilnīgā izolācijā. Un tas nozīmē, ka katram cilvēkam, katram pilsonim neatkarīgi ne no kādiem apstākļiem vai priekšnoteikumiem ir jābūt pieejai jaunajām tehnoloģijām un jāiemācās tās lietot. Piemēram, elektroniski gaismas slēdži, kas ļauj ieslēgt un izslēgt gaismu, ir viens piemērs, bet digitālās revolūcijas gadījumā situācija ir savādāka Mums ir jāatbalsta vājākās, mazāk aizsargātās sabiedrības grupas un jāpalīdz viņām uh, iepazīt šo jomu. Mēs runājām par lietisko internetu šodien un par šo elektronisko vidi, kas būs tik ļoti nozīmīga nākotnē. Paldies kolēģiem, kas piedalās šajā darbā, un es ceru, ka Eiropas komisija izmantos parlamenti izstrādātos priekšlikumus. Paldies, Lūdzu, Lamberta kungs. Uh, es atvainojos, ka ierados ar novēlošanos. Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Es nerunāšu pārāk ilgi. Es domāju, ka lielākā daļa no lietām, eh, ko zaļie pieminēja, jau tika pateiktas iepriekšējā sanāksmēs un arī šodien. Liels paldies, eh, Pilāra, par to, ka strādājāt tik ātri, otrkārt par to, ka ņemāt vērā lielāko daļu no punktiem, ko daudz no mums pieminēja. Man šķiet, ka jūs eh, patiešām strādājāt tādā veidā, ka ņēmāt vērā visu viedokļus. Un man ir tikai viena problēma, par ko jūs jau esat informēta. Tas ir grozījums, ar kuru tiek izveidots punkts 19.a. Tas ir 138. Eh, grozījums. Man īsnībā pat negribas eh, pavērt durvis uz šīm debatēm. Es ļoti labprāt izsvītrotu šo punktu. Šis 19. punkts, grozītais 19. punkts, pietiekami labi izveido līdzsvaru starp autortiesībām un uh, satura publicēšanu internetā. Tātad es saglabātu 19. punktu un 19. b punktu. 19. b punktā jūs sakāt, ka patiešām pastāv nepieciešamība izveidot jaunu modeli, proti būtībā nodrošināt autortiesības. Tādējādi autori saņemtu atlīdzību un viņi, viņiem būtu arī stimuls turpināt strādāt. Protams, šāda modeļa vēl nav, es tam piekrītu, un šis uzdevums ir ļoti steidzams. Es domāju, ka vajadzētu apvienot 19. un 19. B punktu, un ar to pietiek. Mums nav vajadzīgs 19. A punkts. Tas mums pilnīgi neko nedod. Tas vienkārši ļauj cilvēkiem atkal atsākt debatas, kas mums jau tik tikko bija. Tad es esmu pret šo grozījumu, bet attiecībā uz pārējo jūsu darbs ir patiešām izcels, un es nevēlos atkārtoties. Lielas paldies, ka devāt man vārdu priekšsādētāji. Lielas paldies! došu vārdu noslēgumā komisijai, un tas būs eh, ģenerāldirektors Santīkungs. Taču pirms es to darīšu, es gribētu teikt, ka Santīkungs šodien ir pie mums pēdējo reizi šajā amatā, jo pēc trīs dienām viņam būs brīvs laiks, tikai un vienīgi brīvs laiks. Nu, eh, mēs gribētu vēlēt viņam visu to labāko šajā jaunajā dzīves periodā, un liels paldies par intensitīvo sadarbību pēdējo mēnešu un gadu laikā. Mums vienmēr ir bijušas debates, brīž, brīž, brīžiem arī strīdi, bet vienmēr esam nonākuši pie labiem rezultātiem. Par to liels paldies jums un liels paldies arī par darbu pie šī projekta. Und wenn Sie uns zum Schluss jetzt noch helfen würden, dieses Projekt auch noch zu einem jā, būtu ļoti labi, ja mēs varētu arī šo projektu novest līdz labam rezultātam. Dod jums vārdu. Roy. Liels paldies, priekšādātā, par šiem vārdiem. Liels paldies par atbalstu, ko jūs man uh, esat sniedzis par atbalstu arī komisijai. Es domāju, ka E, Eiropas Savienības ierēģiem vienmēr ir liels kods piedalīties parlamenta sanāksmēs. Man šķiet, ka šādā veidā mēs vei, palīdzam veidot Eiropu. Varbūt arī tad, kad parlaments varbūt neiet tajā virzienā, kā mēs vēlētos. Tātad vēlreiz liels paldies par e, jūsu vārdiem un paustu atbalstu. Jā, protams, es e, vairs nesēdāšu komisijā, taču es turpināšu darboties tajās jomās, kas ir saistītas arī ar šīs komitejas uzdevumiem. Tieši tāpēc man ir eh, ļoti interesanti klausīt debatas arī par nākamo punktu, jo nākamā gada laikā es vēl turpināšu darboties eh, interneta pārvaldības jomā. Taču tagad runāšu angliski un nedaudz pastāstīšu par šo ziņojumu. Vispirms jau runāšu par kalendāru procesu un pēc tam minēšu divus komentārus par ziņojumu. Vispirms es gribu teikt, ka viss norit pēc plāna. Jūs, par jūsu ziņojumu mēs šeit rīt balsosim un pēc tam plenārsēdē aprīlī. Tas mums, protams, dos pietiekami laika, lai ņemtu vērā visu jūsu devumu dokumentam. Uh, ko komisija tālāk virzīs digitālai programmai. Un, protams, ka mēs saprotam, ka šajā jomā parlamenta loma palielinās un tas tiks attiecīgi atspoguļos, jo mēs analizēsim parlamentas ieguldījumu. Un tagad divi komentāri par ziņojumu. Viens ir saistīts ar jautājumu, ko minēja jau vairāki runātāji. Uh, tā ir šī pieeja un koncentrēšanās uz konkrētu jautājumu šajā ziņojumā. Un tagad vissvarīgākā lieta, kas ir um, ziņojumā, tas, protams, ir uzsvars uz pārvaldību un uz rezultātu sasniegšanu. Protams, koncentrēties uz šo jomu, ko aptvēra digitālā programma, nemaz nebija tik vienkārši, jo šeit ir iesaistītas vairākas jomas šī nozare 18. janvārī pieņēma svarīgu dokumentu. Tas notika Madridē un šeit Spānijas prezidentūra arī deva savu uh, ieguldījumu. Tajā ir iekļauts 78 rekomendācijas. Jūs esat spējuši spē, vai spējusi koncentrēties uz konkrētiem jautājumiem un arī pieminējusi vienoto tirgu. Uh, un arī, lai mērītu sasniegto progresu. Un jūs jau minējāt, ka patērētājiem ir liela loma šajā jomā un arī šo patērētāju prasmēm un iemaņām. Šajā ziņojumā ir iekļauts svarīgi elementi, ko mēs ņemsim vērā. Bet tagad es pāriešu pie otrā jautājuma, kas, manuprāt, ir vissvarīgākais. situācija dažādu informācijas un tehnoloģiju veicināšanā ir mainījusies, jo ir attīstījušās jaunas tehnoloģijas, bet kopumā nepieciešams sasniegt labāks rezultāts, lai izmantotu informācijas un tehnoloģijas dotās iespējas. Pašlaik ir jārunā par steidzamību. Uh, rezultātu sasniegšanā. Jūsu rezultātā ir uzsvērts tas, ka mēs, protams, jau esam runājuši par šo jautājumu vairākas reizes, bet šoreiz mums ir jāparāda, ka mēs attiecīgi rīkosimies, lai sasniegtu rezultātus. Es atzinīgi vērtēju jūsu drosmi, lai noteiktu svarīgākus kritērijus. Komisija jau ir veikusi analīzes un sagatavojusi ziņojumus par uh, dalību valstu veiktajiem pasākumiem, bet jūs gribat, lai tas viss būtu daudz redzamāks un arī izdarīt kādu kolektīvu spiedienu, lai varētu ieviest uh, konkrēts pasākumus. Es kopumā atzinīgi vērtēju arī to uzsvaru, ko jūs uh, liekat uz um, īstenošanu, kas attiecas uz dažādiem noteikumiem un tiesību aktiem. Un es atzinīgi vērtēju jūsu izteikto interesi šajā jomā. Un nākamajā telekom padomē varēs apspriest visus šos jautājumus un konkrēti par regulējuma ietvara īstenošanu un septītā panta procedūru. Lielas paldies jums par ziņojumu un jūsu pievēršanos rezultātu sasniegšanai. Paldies! Herzlichen Dank! Lielas paldies, dāmas un kungi! Līdz ar to šī debates par šo darba kārtības punktu ir beigušās. Īsnībā vis, vispār šīs debates ir beigušās, jo rītdien būs balsojums. Tad, ja jūs gribat kaut ko mainīt, tad jums ir paliks vēl šī nakts. Liels paldies, ģenerāla direktora kungs, paldies par jūsu darbu un vēl jums veiksmes. Nākamais darba kārtības punkts ir interneta pārvaldība. Nākamie soļi. Soza Vāgner ir atbildīga par šo punktu. Soza Vāgners, nu, tāpēc arī došu viņam vārdu kā pirmajam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Tā kā komite, šī komiteja nodarbojas ar ļoti plašu jautājumu loku, varbūt būtu vērts visiem atgādināt, par ko taču šajā ziņojumā ir runa. Kā jau jūs priekšādētāji teicāt, šeit galvenokārt tiek runāts par interneta pārvaldību. Galvenā iestāde pasaulē, kas ir atbildīga par internetu pārvaldību, ir uh, ļoti dīvaina organizācija, tā ir unikāla organizācija. To vada pēc a, a, Amerikas Savienoto Valstu normatīviem aktiem. Tā ir pakļauta vienam no štatiem Amerikas Savienotajās valstīs. Un šī situācija ir radījusi ļoti daudz sūdzību visā pasaulē. Ir dzirdēts ļoti daudz kritikas. Daudz cilvēki saka, ka vajadzētu ieviest pamatīgas pārmaiņas šajā amerikāņu organizācijā. Ir dzirdēts daudz dažādu viedokļu. Daži uzskata, ka šī organizācija vispār ir jālikvidē, tā galu galā ir privāta organizācija. Tiek teikts, ka internetu vajadzētu pārvaldīt apvienotajām nācijām vai vismaz kādai apvienoto nāciju aģentūrai. Ir daudz dažādu viedokļu, un katrai valstī gandrīz ir savs viedoklis. Esmu minējis to jau arī iepriekšējā sasaukuma laikā. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties komisijas paziņojumu, proti to, ka vajadzētu paturēt šo amerikāņu organizāciju. Taču tajā pašā laikā, es domāju, mums vajadzētu ieteikt arī reformas. Do, es eh, cenšos eh, ielikt eh, idejas, šāda veida idejas savā ziņojumā. Manuprāt, ikāna organizācijai ir jābūt reformām. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka e, digitālā sfēra ir e, novatoriska telpa, kas ir ļoti elastīga, tā var pielāgoties, tā ir spējīga pielāgoties un mainīties. Taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka centrālā organizācija šajā jomā ir ikan, tā ir strikta, nekustīga, tā nespēja mainīties. Internets ir dinamiska vide, un eh, tieši tāpēc arī pārvaldītāju organizācijai vajadzētu būt atbilstoši dinamiskai. Kā jau es minēju, šī amerikāņu organizācija pašlaik ir atbildīga par interneta pārvaldību visā pasaulē. Tieši tāpēc mums vajadzētu kaut kādā veidā reaģēt uh, uz ikan pašreizējo rīcību, un tieši tāpēc es gatavoju parlamenta ziņojumu par šo jautājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt, ka pirmām kārtām internets ir eh, sabiedrības īpašums. Un eh, starptautiskā pārvaldība, kas ir vienas organizācijas rokās, pašlaik ir eh, izpelnījusies plašu kritiku. Eiropas Savienībā vajadzētu izstrādāt stratēģiju, kas ietvertu konceptuālu vīziju, kur būtu ņemtas vērā visas pasaules idejas par to, kā tad īsti internetu vajadzētu pārvaldīt. Proti, vajadzētu paust arī starptautisko organizāciju viedokļus, ne tikai Amerikas Savienoto valstu viedokli. Jūs referents eh, teiktu ka ir jāizmanto Eiropas komisijas paziņojums, lai mēs izmantotu šo pamati informāciju, proti to, ka uh, jebkura, jebkurš, kas darbojas internetā, ir pakļauts pārvaldībai. Mums ir jānosaka, kas ir privātās intereses un kas ir sabiedriskās intereses. Tāpat arī ir jānosaka privātie mērķi un sabiedriskie mērķi. Uh, Mums tas ir jādara uzsverot interneta galvenās īpašības un to, kādā veidā tad īsti internets būtu jāpārvāda. Ja šis ziņojums tiks pieņemts, mēs uzskatām, ka šī organizācija, ICAN, tiks pakļauta dažādām revīzijas padomēm. Šajās padomēs var pārstāvēt dažādu pasaules reģionu intereses, un tādējādi var ņemt vērā arī pasaules geogrāfisko daudzveidīgumu. Šajās padomēs var tikt pārstāvētas visas valstis, kuras uztrauc interneta pārvaldības jautājumi. Mūsu pirmā doma būtu uh, aktivizēt visus šos mehānismus. Šie mehānismi īstenībā jau darbojas, kā jau es teicu, šīs revīzijas padomes jau ir. Tās jau domā par to, kā ikan īsti pārvalda internetu. Tāpat savā ziņojumā es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir nodrošināt patiesi starptautisku organizāciju, kas būtu konsultatīvā organizācija, kas sniegtu padomus ikan. Mēs uzskatām, ka šai iestādē vajadzētu veikt tādas funkcijas, lai mēs varētu pilnīgi atbilstoši pārstāvēt visus uh, pasaules reģionus, kas ir ieinteresēti internetu pārvaldībā. Tāpat mums vajadzētu nodrošināt, lai vecākie darbinieki ikan būtu pietiekami kvalificēti un uh, viņiem būtu pietiekami plaša pieredze. Mums ir jānodrošina arī, lai ikan finanses tiktu pietiekami labi pārvaldītas un pārbaudītas. Ir jāievieš pietiekama laba kontrola pār ikan finansēm. Kā jau es minēju, tā ir ASV organizācija. Internet ha demostrado ser Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā arī interneta pārvaldības fórums. Šī organizācija ir darbojusies ļoti efektīvi un veiksmīgi. Šajā fórumā var brīvi paust viedokļus jebkurš internets jebkurš eh, interneta eh, lietotājs. Tādējādi netiek eh, nekādā veidā ierobežota cilvēku interesi izteikties. Te tiek pausti visi interneta pārvaldības aspekti. Kā jau es minēju, arī šis fórums ir jāorganizē, jāpārorganizē. Es uzskaitīšu šīs uh, nepieciešamās reorganizācijas idejas savā dokumentā. Taču, kā jau es teicu, šajā dokumentā mēs galvenokārt vēlamies vērsties pie Eiropas komisijas, pie Spānijas prezidentūras un Beidijas prezidentūras. Mēs labprāt eh, tiksimies nākamajā sanāksmē, starptautiskajā fórumā, šī gada beigās Viņā. Jūs noteikti zināsiet, ka internetā parādās dažāda veida lietotāji. Tās var būt dažādas organizācijas, valsts organizācijas, avīzes un tā tālāk. Šajā ziņojumā neesmu izskatījis vēl vairākus punktus. Tie mums šķiet ļoti interesanti. Mums šķiet, ka Eiropas institūcijām vajadzētu iedziļināties šajos jautājumos. Uzklausīju arī debates par Kastīļo kundzes eh, dokumentu. Šeit parādās dažādas problēmas, proti brīva piekļuve tīklam, tīkla brīvība, interneta drošība, aizsardzība no uzbrukumiem, privātās dzīves neaizskaramība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, uh, kultūru brīvība visiem lietotājiem. Mums ir jādomā arī par noziedzīgiem nodarījumiem, ko var izdarīt internetā. Mums ir jāaizsargā arī nepilngadīgo tiesības. Tāpat mums ir eh, jāaizsargā visas neaizsargātās grupas. Eiropas Savienības institūcijas ir iesaistījušās šo jautājumu risināšanā. Ar Kā references teiktu, ka šīs problēmas ir jārisina cita veida dokumentos. Šāda veida dokumenti jau ir tuvu pieņemšanai. Tie tiek izstrādāti dažādās Eiropas Savienības institūcijās. Šajā ziņojumā mums vajadzētu runāt tikai un vienīgi par interneta pārvaldību, un tās ir dažāda veida administratīvās struktūras, kas ir vajadzīgas interneta pārvaldītājiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt Spānijas prezidentūras iniciatīvu. Viņi iesaka, ka vajadzētu izveidot interneta lietotāju tiesību hartu. Mēs atbalstam arī to, ka ir jāatbalsta piektā pamatbrīvība Eiropas Savienībā, proti uh, tiesības uz piekļuvi internetam. Ņemot vērā Eiropas Savienības uh, iekšējās funkcijas, es domāju, ka būtu jānodrošina uh, koordinācija starp Eiropas Savienības institūcijām attiecībā uz saikni ar IKAN. Nevienmēr šīs attiecības ir racionālas. Pašlaik attiecības starp Eiropas Savienību un IKAN īstenībā nevarētu sākt par racionālām. Tās netiek balstītas uz uh, normālu administratīvu darbu. Mums trūkst koordinācijas, mēs nezinām, ko dara padoma, mēs nezinām, ko dara parlaments attiecībā uz ikan. Es domāju, ka mums vajadzētu paredzēt iespēju, kā koordinēt mūsu nostāju attiecībā uz šo organizāciju. Vēlreiz atkārtošu, tā ir ASV organizācija. Noslēgumā Es domāju, ka ir jānorāda, ka interneta pārvaldība, par kuru šajā ziņojumā ir runa, mums piedāvā vēl kādu iespēju, proti Eiropas Savienība tiks saredzēta starptautiskā mērogā, mēs runāsim vienā balsī. Tās vīzija un vērtības tiks paustas Mums šeit eh, parādās iespēja runāt vienā balsī starptautiskās institūcijās. Lielas paldies! Paldies! Kolēģi tikau lūdzu. Um, Paldies priekšsēdētāji! Paldies Katrīna Trautmane, kas ir ēna referente mūsu grupā, ja tagad nav klāt, tāpēc es izklāstīšu viņas viedokli. Paldies Sosas Vāgnera kungam par viņa darba dokumentu. Tas varētu mums ļoti palīdzēt tiem, kas nav īsti iepazinušies ar šo internetu pārvaldības jomu, labāk to apgūt. Un ir dažas tehniskas neprecizitātes uh, tekstā, bet par tiem Trautmans kundze informē Sosas Vāgnera kungu e-pastā. Kopumā šī pieeja tiek atbalstīta Eiropas Savienības institūcijās un ICAN organizācijas darbs arī gūst atbalstu. Nepilnīga privatizācija, ne starpvaldību sadarbība pilnībā negarantēs sekmīgu interneta pārvaldību. Ir nepieciešams koordinēt resursus un jāsadarbojas ar privāto sektoru, kas darbojas šajā vidē dienu no dienas. Un ir jāsekmē interneta lietojums, līdz ar to atvieglojot interneta lietošanu pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku. Trautmans kundze vēl vēlas piebilst to, ka interneta pārvaldība uh, daļēji ir atkarīga no ICAN, bet citas struktūras arī būtu vairāk jāņem vērā vai jāpiesaista IETF un IEOC. Madam Trautmann, uh, there is also a lingering question about. Un vēl Trautmanis kundzei ir papildinājums, ka vajadzētu piesaistīt arī reģionālās un vietējās platformas un Trautmanis kundze ceru, ka šis dokuments e, kalpos arī kā pamats padziļinātai tehnoloģiju attīstībai, ko varētu atbalstīt arī Eiropas institūcijas. Un šobrīd notiek debatas, un mums nav viegli gūt pārskatu par visu situāciju kopumā, bet mums ir jābūt labi informētiem, lai svarīgie lēmumi netiktu pieņemti bez mums. Paldies! Šim. Paldies! Neredz vairs nevienu kolēģi, kas vēlētos runāt, tāpēc došu komisāram, komisijas pārstāvim Mihailam Nībelam vārdu. Paldies priekšēdētāji! Paldies referentam! par izstrādāto ziņojumu. Mēs arī piekrītam tam, ka jautājums ir ļoti nozīmīgs, kas skar daudzas um, juridiskos jautājumus, intelektuālo īpašumu, datu aizsardzību un citus. Un es pilnībā piekrītu arī tam, ka šie pa Global Public Resources uh, tas ir jautājums, kas neatiecas tikai uz vienu valsti. Un Trautmanis kundze pilnībā, pilnīgi pareizi piemin šo Diānas vai Dajānas funkciju. Un ICAN ietvaros ir, mums ir tikai konsultanta funkcija, un valde būs tā, kas lems, bet par to arī šajā atzinumā ir runāts. Un interneta pārvaldības fórums ir nozīmīgs arī tādā ziņā, parlaments līdz šim ir ļoti aktīvi iesaistījies dažādos interneta pārvaldības fórumu organizēšanā. Un mēs ceram, uh, ka parlaments mūs turpinās atbalstīt, un to mēs pieredzējām arī Šarmelšeihā. Pirmā kārta tagad beigsies Viļņā, un uh, arī šis atbildības vai atskaišu jautājums arī drīzumā, uh, mēs varam cerēt, tiks atrisināts. Lūdzu, Sosas, vēl nākamais komisijas pārstāvis. Uh, Pagājušajā gadā notika tāda kā vienošanās par saistībām, un tas vairāk, um, tajā vairāk ir runa par šo icon, icon funkcijām, nevis par kaut ko citu. Un sevišķi svarīga funkcija ir caurskatāmība un atbildība. Attīstības process šajā nozarē ir ļoti svarīgs, un komisija arī priecājās par parlamenta ieguldījumu. Diemžēl es nevaru vēl pateikt, ka šīs pārvērt, novērtēšanas komitejas, kas tiks izveidotas, es nevaru apsolīt, ka tās darbosies uh, ļoti sekmīgi, bet mēs ceram, ka tām tomēr būs tāda pelnīta ietekme. Jūs aicināt komisiju būt aktīvākai vai aktīvai šajā procesā, veidot darba komandas un nodrošināt um, deputātu neatkarību. Komisija ir darbojusies aktīvi. Mēs esam runājuši ar dalību valstīm par neformālo grupu veidošanu tieši saistībā ar šo saistību uzņemšanos un sadali. Un komisija izstrādāja priekšlikumu un piedāvāja tādu brīvprātīgu komandu un komisāre Redinga piedāvāja man vietu šajā pārskata komisijā, un vakar tika publicēti pieteikumi, kas ir saņemti līdz šim, un rīt mēs zināsim, kāds būs pirmās šīs pārskata komisijas sastāvs, un aprīlī ap apkopojot informāciju, nāks klajā uh, pirmie ieteikumi turpmākajam. Paldies, lūdzu, Sosas Vāgnera kungs. Paldies, priekšādētāji. Liels paldies par laipnajiem vārdiem, kas tika veltīti man. Trautmanas kundzes ieteikumus, protams, es ņemšu vērā. Mēs zinām, ka viņa labi orientējas šajā tēmā un jau vairāk, jau ilgāku laiku es esmu informēts par viņas viedokli un ļoti interesanti bija uzklausīt arī komisijas vērtējumu. Mēs nodarbosimies ar šo jautājumu. un daudz kas būs atkarīgs arī no tā, ko mēdījos rakstīs par internetu. Un tas lielā mērā ietekmēs arī, kāds būs balsojums. Un kā jau norādīja priekšādātājs, tas būs ļoti nozīmīgs solis turpmākajam. Un ja mēs runājam par tādām atvērtām tēmām, kas vēl nav pabeigtas un ir ļoti aktuālas, tad uh, situācija ir ļoti interesanta. Mēs turpināsim strādāt ar rezolūciju un mans darbs nebūtu bijis tik sekmīgs, ja man nepalā, nepalīdzētu ļoti daudz uh, citi cilvēki, kas piedalījās rezolūcijas izstrādāšanā. Tāpēc es gribētu arī uzsvērt, ka 4. maijā būs pārunas, kuros, kurās piedalīsies eksperti. Un lielākoties eksperti tika izvēlēti pēc, komis, pēc komitejas locekļu priekšlikumi. Paldies! Sastais mais ir grozījumu iesniegšanas pēdējā diena. Tagad nākamais punkts darba kārtībā ir ar numuru 9. Vārds Rībiga kungam. Runa ir par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu iekšējā tirgū. Šis jautājums mūs ļoti nodarbina pēdējā laikā, jo komunikācijas tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Un runa ir ne tikai par tehniskiem jautājumiem vai datu pārraides ātrumu vai datu pārraides vai daudzumu. Tehnisko iespēju šeit ir daudz un katru dienu rodas arvien jaunas, bet ļoti nozīmīgs ir arī jautājums par saturu. Kāds saturs būtu pelnījis Eiropā um, atsevišķus noteikumus Eiropas līmenī? Un Runa ir par pakalpojumiem, tādiem neitrāli vērtējumiem, pārobežu pakalpojumiem, un Eiropā ir paredzēts izveidot regulējumu, un One Stop Shop ir jēdziens, kas tieši skar šo jautājumu, proti, lai bez īpašas birokrātijas, bez šķēršļiem, tādā efektīvā veidā būtu iespējams īstenot intelektuālā īpašuma tiesības arī jau tuvākajā nākotnē. Un tieši tāpēc European Broadcasting Union vakar un, uh, un šodien piedalās intensīvās diskusijās, uh, tiek runāts par jaunām iespējām, un no komisijas ir nepieciešams pieprasīt jaunu sistemātiku vai jaunu tādu sistēmisku risinājumu bez liekas birokrātijas. Ir svarīgi, lai mēs arī intelektuālā īpašuma nozarē uh, varētu izmantot visas iekšējā tirgus priekšrocības, uh, lai nebūtu nekādas liekas birokrātijas, un te jāpatur prātā patērētāja tiesības, patērētājiem ir jābūt iespējām lietot savu dzimto valodu visās citās Eiropas valstīs, un lai nebūtu nekādu šķēršļu, lai varētu saņemt informāciju savā valodā, neraugoties uz valstu robežām. Mums ir tagad 23 valodas, katrai no tām ir sava īpaša loma un nozīme, un kā vāciski runājošs cilvēks es varu teikt, ja es esmu Spānijā un es Es gribu, lai man ir iespēja klausīties raidījumus franču valodā, bet Ungārijā raidījumus itāļu valodā. Cilvēkiem ir tiesības sagaidīt no mums, lēmējiem Eiropas Savienībā, um, iepazīties ar informāciju oriģinālajā valodā. Un te es pilnīgi esmu patērētā gala lietotāju pusē. Uh, jo kaut vai kultūras identitātes dēļ mums ir jānodrošina informācijas pieejamība visās valodās, kurās tas var tikt pieprasīts lineārā vai nelineārā veidā. Cilvēkam ir jābūt iespējai jebkurā Eiropas valstī tikt pie informācijas savā valodā, turklāt nepārkāpjot likumu. Es domāju, ka risinājumi, kādi ir piedāvāti, ir labi, un es labprāt uh, iestrādāšu tekstā arī grozījumus, ja tādi būs, arī mutiskos grozījumus. Mums ir jāizstrādā atzinums, bet, manuprāt, mūsu komitejai būtu jārāda piemērs, kā Eiropai vajadzētu attīstīties tālāk un līdzšinējās diskusijas mūs ved pareizajā virzienā. Es gribētu uzslavēt visus iesaistītos, visas iesaistītās puses un politiskās grupas, un manuprāt, mēs varam rēķināties ar labām sekmēm. Paldies! Lūdzu, vai ir kādi komentāri tikau, kundze, lūdzu? Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, în calitate de... Paldies, priekšsēdētāji! Kā ēnu referente es gribētu pateikties eh, Riebiga kungam par sadarbību. It īpaši par to, ko viņš minēja savā ziņojumā. Šī tēma ir interese, interesanta. Es gribētu norādīt uz to, ka licences Eiropas Savienības līmenī piešķirot Eiropas Savienības aptvērumu var apspriest tikai tad, kad tiks veikts ietekmes izvērtējums, jo mums ir jāņem vērā katras nozaras specifiku. Šī situācija uh, šajā nozarē ir pilnīgi atšķirīgi. Ja mēs salīdzinām filmas ar mūziku, tad šīs nozaras, protams, atšķiras. Es arī gribētu vērst jūsu uzmanību uz otro punktu. Tajā ir runāts par licencēm pamatojoties uz valodu. Es ierosināju sesto grozījumu. Šajā grozījumā ir ieteikts dot iespēju um, titru izmantošanai. Es, protams, saprotu šo Rūbiga kunga priekšlikumu, un man varētu būt arī mutiskas grozījums šajā aspektā. Runājot par sesto grozījumu, es varētu teikt, ka arī koncentrēties uz uh, patērētājiem un dot iespēju viņiem lasīt informāciju valodā, kādā tā tika sagatavota. Protams, ka ir patērētāji, kas gribētu piekļūt šādai informācijai sākotnējā valodā, bet informācijai vajadzētu būt arī vairākās citās valodās. Bet nedrīkst balstīt licenci uz valodu. Tas varētu novest pie monopoliem, un citām negatīvām iezīmēm. Runājot par mazākām valodām, jāsaka, ka varētu rasties problēmas. Izplatītāji nevarētu būt, varētu neizrādīt interesi, pirkt licenci, jo valoda ir maza, jo nav izstrādāta arī Eiropas Savienības politika valodu jomā. Katrā dalībvalstī ir savas politikas, mums ir uh, oficiālās valodas, darba valodas, uh, minoritāšu valodas un tā tālāk. Līdz ar to šis ir ļoti delikāts jautājums. Es ierosināju vēl vienu grozījumu. Un ar jūsu apstiprinājumu es gribētu nākt klajā arī ar mutisku grozījumu, sākotnējam grozījumam. Un runājot par intelektuālā īpašuma tiesībām informācijas sabiedrībā, diemžēl jāsaka, mums ir deviņi izņēmumi. Mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka dalību valstīs ir likumi, kuros dažādā veidā tiek izskatīti gadījumi bieži vien uzņēmumi ir daudznacionāli. Lai būtu tiesiskā likumi, noteiktība, es iesaku pārskatīt intelektuālā īpašuma tiesības informācijas sabiedrībā. Es izstrādāšu mutisku grozījumu, un tajā atspoguļosies mūsu vienošanās arī starp parlamentu un komisiju. Mēs jau par šo vienošanos iepriekš balsojām pirms eh, jaunās eh, komisijas iecelšanas. Bez tām kopā ar referentu mēs esam spējuši vienoties par kompromisa grozījumiem, kas eh, aizsargā jū lietotāju tiesības un tai pašā laikā neatsviež mūs atpakaļ pie tādām nodaļām, kurās ir runāj, runāts par regulējumiem telekom nozarē. Lietotāju tiesības informatīvā sabiedrībā ir jāaizsargā, jānodrošina arī pieeja konfidenciāliem personu datiem un personīgās dzīves aizsardzība. Paldies! Paldies, Lūdzu, Karīna! Chairman, thank you. Can I first of all um, thank... Paldies priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikties Rubika kungam par paveikto darbu. Šis uzdevums bija grūts, lai radītu kādu likumdošanas ietvaru. Un viņš, protams, to ir padarījis veiksmīgi. Šis jautājums tika apspriests vairākās komitejās un ir ļoti grūti izstrādāt likumdošanas ietvaru tādai jomai, kur ārkārtīgi ātri paplašinās un aug. Mēs kā parlaments šim jautājumam pievēršamies ļoti ļoti plašā aspektā un cenšam nodrošināt tiesisko pamatojumu, kuru ir jāizstrādā tādā veidā, lai tas varētu paplašināties, ņemot vērā konkrētās situācijas, un es varu iedomāties, cik grūti referentam bija sagatavot šādu dokumentu. Un es tiešām apsveicu Rubiku kungu, un es piekrītu viņa kopējai nostājai. Ir divas vai trīs uh, lietas, ko es gribētu minēt saistībā ar dažiem grozījumiem, par kuriem mēs balsosim. Piektajā un sastajā grozījumā ir noteikta atšķirība starp um, Uh, komerciālo un nekomerciālo viltošanu. Es domāju, ka šī atšķirtība ir radīta mākslīgi. Un patiesībā tas nedod nekādu ieguldījumu darbām. Protams, ka mēs esam saskārušies ar viltošanu un pirātismu, un šie jautājumi, protams, ir jārisina. Bet es domāju, ka šāda nošķiršana uh, mm, nepavirzīs šīs lietas uz priekšu. Un tagad es gribu minēt 25. grozījumu. Protams, ka mums ir jāsāk virzīties uz harmonizētāku sistēmu, un, lai nonāktu beigās pilnīgi harmonizētā sistēmā. Bet es esmu ļoti piesardzīgs. Mums nevajadzētu virzīties uz priekšu pārāk ātri, lai panāktu un šo harmonizāciju nekavējoties. Protams, ka ir nepieciešams ietekmes izvērtējums un arī kopīgs novērtējums. Tikai tad mēs sapratīsim, kur mēs pašlaik atrodamies un kādas ir prognozes saistībā ar tehnoloģisko progresu tuvākajā laikā. Tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi ātri. Es uzskatu, ka mums tas noteikti ir jādara. Un visbeidzot, 15. grozījums, ko es pats iesniedzu, es aicinu aktīvi rīkoties, lai ieviestu efektīvas sankcijas. Es to ierosinu tāpēc, ka man ir kaut kas pret sankcijā kā tādām. Izmantojot vārdu actions, darbības, Mēs uh, esam proaktīvi, lai nodrošināti, ka mēs radām pareizo vidi, lai nozara varētu virzīties uz priekšu. Es sniegšu īsu piemēru. Nesen es tikos ar uh, svarīgu iestādi, kurā ir runāts ar īpašumtiesību pārkāpšanu apvienotajā karalistē. Viņi mani informēja, ka komerci valsts eh, darījumu viltošana notiek ar kredītkartēm. Mēs, protams, varam daudz ko padarīt, lai ierobežotu eh, šādas eh, iespējas veikt kriminālus nodarījumus. Es esmu pārliecināts, ka mums ir jārīkojas, bet, protams, ka mēs varam paturēt arī šo sankciju aspektu. Mums, protams, vēl daudz, kas ir eh, paveicams šajā jomā. Mums ir jāmēģina radīt ietvaru, kas mudina nozari virzīties uz priekšu un darīt daudz ko vairāk, lai tā varētu palīdzēt pati sev. Un svarīgi ir uzsvērt arī to, ka mums ir nepieciešams novērtējums un ietekmes novērtējums. Enšu. Paldies, lūdzu, Enšu kungs. Ar... Dinte, Doris, uh, eh, salut. Paldies, priekšādētāji. Man Rubika kunga ziņojums liekas ļoti labs, un tāpat ļoti patīk arī parlamenta iniciatīva. Uh, kas ļaus stiprināt intelektuālā īpašuma tiesības. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, par to daudz ir jau debatēts, un debatas vēl nebūtu nav beigušās, un iespējams, ka tās turpināsies arī pēc tam, kad ziņojumu būsim pieņēmuši. Es gribētu runāt tikai par vienu aspektu, vienu lietu, ko es gribētu aizstāvēt - interneta Eh, provaideri, tā saucamie, tiem nevar uzkraut atbildību jebkurā gadījumā par to, ko dara patērētāji ar piedāvātajām iespējām. Un uh, viņiem arī nevar uzkraut pienākumu uzraudzīt visas darbības, transakcijas, kas tiek veiktas internetā. Uh, Es atbalstu šo viedokli. Paldies! Paldies, lūdzu, Nībleres kundze! Paldies, priekšādātāji! Arī es gribētu šo to komentēt, bet vispirms saku sirsnīgu paldies Rībiga kungam par labo atzinumu. Viņš um, koncentrējas tieši uz to, kas mūs visvairāk interesē šajā komitejā, un es atbalstu arī komisiju. Uh, Pirmais jautājums - šis one-stop shops vai vienas pieturas aģentūra atvieglot licenču izsniegšanu Eiropā ir ļoti laba e, iecere un pieeja ir pareiza, un es uzskatu, ka pareizi ir arī tas, ka mēs to tā trāpīgi formulējam tieši savā komitejā, jo komisijas dokumentā izdotā septembrī bija pavisam uh, cits viedoklis. Uh, Un, manuprāt, daudzi kolēģi uh, nepiekrīt komisijai šajā ziņā, tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi, ka šis punkts par lietotājiem tieši ierakstīts šeit. Ir jāvienkāršo procedūra. Es varētu to varbūt nosaukt tā kā par tādu puķu pušķi lietotājiem. Uh, un lai pie, patērētājiem nebūtu pienākumu doties katrā Eiropas valstī uz kādu iestādi, lai viņš varētu īstenot savas tiesības. Otrais seku novērtējums, par to runā gan Tikau kundze un citi kolēģi. Arī te es pilnīgi piekrītu, mēs esam, atrodamies tiešām pašā pārunu sākumā, starta punktā, un daudzās komitejās parlamentā par to runā un runās. Šīm pārunām ir jāatlicina pietiekami daudz laika, neko nedrīkst sasniegt, sasteigt, jāskatās uz šo jautājumu no dažādām pusēm, jāapskata visi aspekti, un šī vienas pieturas aģentūra varbūt arī varētu būt tāda centrāla iestāde visai Eiropai, vai arī stiprinot harmonizāciju intelektuālā īpašuma jomā, mēs uh, lielā mērā līdz ar to ietekmēsim mūsu juridisko struktūru vai struktūras dažādās valstīs par šiem jautājumiem, tā tad vēl būs jārunā. Tie nav vēl skaidri. Juridiskajā komitejā ir attiecīgs dokuments par seku novērtējumu šajā jomā, un mūsu komiteja var dot konkrētu ieguldījumu, papildināt juridiskās komitejas darbu par uh, pirātismu vai produktu viltošanu. Arī par to mēs jau esam daudz diskutējuši, neesam tikuši īpaši tālu uz priekšu, bet arī šeit man patīk, ka tas ir atzinumā rakstīts un ir pieminēta šī Eiropas uzraudzības iestāde, kas veiks novērošanu. Es atbalstu šo plānu. Vēlreiz liels paldies referentam. Uh, un ceru, ka rīt uh, viņa kompromisi un viss teksts kopumā gūs atbalstu. Paldies, kolēģis Ūdī. Uh, Priekšsēdētāji, es vēlētos izteikt uh, komplimentu Paulam Rubikam, kurš ir sagatavojis šo dokumentu. Nevēlas prieks, ka viņš ir lecis uzsvaru zemē U, jo tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Izteikšos pavisam īsi. Mani ļoti sarūpināja komisijas dokuments. Šis jautājums aizstāvēt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības taču ir tik nozīmīgs. Mēs redzam, ka šīs tiesības arvien tiek apdraudētas. It īpaši tas attiecas uz interneta intelektuālo īpašumu. Šeit ir runa par kontrols centra izveidi, par Eiropas viltošanas uh, novērošanas centru, te ir runa par administratīvu koordinēšanas sistēmu. Es gribētu paust savu neapmierinātību par komisijas dokumentu. Man likās, ka tas varētu būt daudz pamatīgāks. Punktā 4.3. Varbūt eh, tā ir problēma ar eh, franču tekstu redakciju. Šeit ir runa par interneta resursu pārvaldību. Es domāju, ka šeit ir jārunā par cīņu pret eh, darījumiem ar viltotām precēm, nevis tikai par pārvaldību. Liels paldies! Eh, došu vārdu tagad komisijas pārstāvim. Stančika kungs, kurš izteiksies, ja ne, tad varbūt kāds cits komisiju pārstāvēs. Kurš tad pārstāvēs komisiju? Nav neviena klāt? Jā, nu labi, var arī iztikt bez komisijas. Varbūt Paulam Robīgam ir kas sakāms, vai varbūt mēs varam beigt šo darba kārtības punktu. Es vēlētos sirsnīgi pateikties. Man šķiet, ka tas, ko teica Rudī eh, kungs, mums ir jādomā par radošu ekonomiku, un eh, autortiesības rada daudz izaicinājumu. Nākotnē mums noteikti vajadzēs daudz strādāt pie šiem jautājumiem. Patērētājiem galu galā patērētāji gal galā uztraucas par šiem jautājumiem. Pašlaik varbūt šie jautājumi tik nozīmīgi, bet no nākotnē varbūt mēs uh, saskarsimies ar daudz lielākām problēmām. Tāpēc liels paldies visiem, kas izteicās šajās diskusijās. Liels, liels paldies! Uh, tas nozīmē, ka šis darba kārtības punkts uh, ir pabeigts. Rītdien mēs par to balsosim. Desmitais darba kārtības punkts komisijas zaļā grāmata par bioatkritumu pārvaldību. Džēls Čičesters ir atbildīgs par šo jautājumu. Dodu vārdu Čičestera kungam. Lielas paldies priekšādātāji. Es uh, ierados šeit pavisam laicīgi, ierados uh, tieši laikā, lai prezentētu jums grozījumus. Grozījumus ziņojumā. Liels paldies ēnu referentiem, liels paldies arī sekretariātam par ieguldīto darbu. Darbs e, bija patiešām prasmīgs. Mēs izveidojām kompromisa grozījumus, un es ceru, ka tie gūs plašu atbalstu kolēģu vidū. Bija daži punkti, kur mēs nevarējām pilnībā vienoties, un tāpēc mums nāksies par tiem balsot. Tomēr es uzskatu, ka esam raduši labu risinājumu. Neiedziļināšos detaļās, es gribētu teikt eh, kolēģiem, ka, ja es viņiem nepiekrītu, tad tas ir tāpēc, ka mums vajadzētu pieturēties pie šīs komitejas eh, kompetences, un tas ir enerģija. Mums nevajadzētu šeit runāt par atkritumu hierarhiju. Tas tomēr ir vides aizsardzības komitejas jautājums. Viņiem to vajadzētu noteikt. Vismaz man liekas, ka tā būtu pareizā lietu kārtība. Es nedomāju, ka man vajadzētu šeit gārī runāt. Es vienīgi vēlējos aicināt kolēģus izteikt savus komentārus vai sūdzības, un tad es atbildēšu. Also, gibt es... Vai ir sūdzības, vai ir kādas piezīmes? Thank you, Mr. Chairman. And... Holas kundzei vārds. Liels paldies! Es vēlētos pateikties eh, Čičester kungam, eh, pateikties eh, viņam par sadarbību. Viņš patiešām labi sastrādājās ar koordinatoriem. Es varu piekrist, ka esam, esam izveidojuši labus kompromisu grozījumus lielākajā daļā punktu. Es tiešām piekrītu viņam, ka šis, šim itre atzinumam vajadzētu likt uzsvaru uz enerģijas jautājumiem. Man ir tādas plašākas bāžas, te ir runa par biodegvielu un bioatkritumiem. Varbūt neesam pievērsuši šim punktam pietiekami daudz uzmanības. Biodegviela no bioatkritumiem ļautu mums sasnie sasniegt 10% mērķi attiecībās bioenerģiju, uz atjaunīgo enerģiju. Pašlaik normatīvā vīde Eiropas Savienībā mums uh, daudz nepalīdz. Mums ir gan uh, bioatkrituma direktīva, gan arī atjaunīgo, atjaunīgās enerģijas direktīva. Nevienmēr mēs atbalstam šīs biodegvielas uh, ražošanas iestādes, jo ražošanas uh, ražotnes. Es daudz labāk Man liktos daudz labāk, ja mums nebūtu jārada normatīvie akti par eh, šiem punktiem. Es uzskatu, ka šādā gadījumā dzīve visiem tikai vienkāršotos, bet jebkurā gadījumā gribētu pateikties Čičester kungam par viņa darbu. Liels paldies, Enčio kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt, ka es patiešām novērtēju referenta paveikto. Viņa radītais teksts ir patiešām izcils. Vēlētos norādīt, ka bioatkritumu apstrāde nav saistīta tikai ar enerģijas jomu, tas ir vairāk saistīts ar vīdes aizsardzības jomu. No savas pieredzes varu apstiprināt, ka šeit nav runa tikai par enerģijas ražošanu no šādiem atkritumiem vai arī um, minerālu mēslu ražošanu no šādiem atkritumiem. Mums ir jādomā arī par citu, vei, cita veida atkritumu pārstrādi, tā lai mēs varētu nodrošināt šos pārstrādes procesus. No visiem atkritumiem tikai 15% nokļūtu atkritumu izgāstuvēs. Tas patiešām ir ļoti nozīmīgi. Šajā sakarībā esmu iesniedzis grozījumu. Es eh, ar to cenšos izdarīt spiedienus konkrētām dalību valstīm. Šajās dalību valstīs netiek nodrošināta atkritumu šķirošana, Es uh, gribētu teikt, ka atkritumiem vajadzētu noteikt to vērtību. Investīcijas noteikti būtu daudz mazākas nekā šie kaitējumi, ko rada atkritumi. Mēs uh, varētu panākt to, ka daži cilvēki pat varētu gūt ienākumus. Un, protams, dalībvalstis arī kļūtu tīrākas un tām būtu papildu enerģija. Paldies! Paldies! Dod vārdu kolēģei Van Brantnē. Paldies, priekšēdētāji! Es varētu atkārtot komplimentus atzinuma sagatavotājam. Šķiet, ka viņš ir sagatavojis patiešām labu atzinumu. Manuprāt, viņa darbs ir izcēls. Šie grozījumi un kompromisa grozījumi, pie kuriem atzinuma sagatavotājs darbojās, norāda, ka mums izdosies nobalsot par labu atzinumu. Taču ir kādi punkti, par kuriem es vēlējos runāt. Mums ir eh, šie kompromisa grozījumi, un pirmais, ko es gribētu pieminēt, diskusijās par bioatkritumiem ir eh, paredzēta atkritumu hierarhija to mums vajadzētu noteikt. Mums ir jāparedz arī konkrēti līdzekļi bioatkritumiem. Šajās debatēs uh, radās viedokļu atšķirības, kuras noteikti vajadzēs noskaidrot nākotnē. Šajā atkritumu hierarkijā ir ļoti svarīgi uzsvērt atkritumu pārstrādi, kas ļauj ģenerēt enerģiju. Protams, ir svarīgi izvairīties no eh, CO2 izmešiem, bet to nedrīkst attiecināt tikai uz enerģijas ražošanu. Un tieši tāpēc atkritumu nozare arī ir ļoti būtiska. Mums ir jāatcerās, piemēram, par kompostēšanu kā vienu veidu, kā tikt vaļā no atkritumiem. Jebkurā gadījumā, vai rītdien mēs balsosim par šīm grozījumiem, mēs redzēsim, eh, kurus, kur, kurus, grupa, kurus komiteja pieņems un kurus nē. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mums ir vajadzīga atsevišķa direktīva. Bioatkritumu nozīme pieaug. Ik viens to var atzīt. Es domāju, ka šeit ir ļoti liels potenciāls, un tieši tāpēc ir vajadzīga atsevišķa direktīva. Lielas paldies, Cīzlī kundzei vārds. Lielas paldies. Vēlētos pateikties um, atzinums sagatavotājiem Čičesteram. Viņa atzinums ir ļoti labs un galvenokārt gribētu teikt, ka sadarbība ar uh, visiem pārējiem ēnu referentiem bija ļoti labā. Mums, uh, mēs bijām sagatavojuši vairākus grozījumus un uh, rītdien mēs par tiem balsosim. Savas politiskās grupas vārdā varu teikt, ka mēs atbalstam visus kompromisus. Mēs vēlamies atbalstīt arī citus grozījumus. Taču es gribētu uzsvērt šeit divus aspektus. Mēs uzskatām, ka bioatkritumi un pārstrāde ir ļoti svarīga daļa enerģijas ražošanas ķēdē, taču tajā pašā laikā mēs nevēlamies tam piešķirt pārāk lielu lomu, ja runa par biodegvielu. Attiecībā uz normatīvo ietvaru Mēs uzskatām, ka pietiek ar kompromisiem. Mēs būsim visu, ko mēs vēlamies panākt, eh, panākuši ar šiem kompromisiem. Un tieši tāpēc mēs ar attiecīgi rītdien balsosim. Lielas paldies! Došu šo vārdu vēlreiz komisijai. Spona kungs. Kļūdījos? Vai nav neviena komisijas pārstāvja? Es atvainojos, es jūs nepamanīju. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties referentam Viņš ir sagatavojis ļoti labu atzinumu. Es ļoti labi saprotu, ka enerģētikas eh, komiteja pievēršas galvenokārt enerģijas jautājumiem biju atkritumu pārstādes nozarē. Un, protams, ka tās ir tādas iekšējas sarunas starp komitejām, kas ir atbildīgas par konkrētajiem punktiem. Es eh, vēlētos arī pateikties eh, par dažu deputātu komentāriem. Daži atgādināja par atkritumu hierarhiju. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu saprast, ka enerģijas atgūšana no bioatkritumiem ir ļoti nozīmīga. Un šeit ir jāatcerās atkritumu hierarhijas princips. Taču atkritumu hierarhijā ir pastāv arī nosacījums. Proti, ja analīze pierāda, ka cita atkrituma pārstādes metode vidēji būs draudzīgāka, tad ir iespējams arī neievērot šo atkritumu hierarhiju. Taču, principā, tas ir tikai izņēmums. Bio atkritumu gadījumā tas tā varētu būt, bet, eh, lai mēs noteiktu galīgo atbildi, mums ir jāveic papildu analīzes tika izteikts komentārs aicinot komisiju paskaidrot, vai biodegvielas ražošana ietver arī pārstrādi. Man nav līdzi atkrituma pamatdirektīvas, taču esmu pārliecināts, ka atkritumu pārstrādes definīcija izslēdz biodegvielas ražošanu, tad pārstrāde neietver degvielas ražošanu. Eiropas Savienības līmenī biodegvielas ražošanai, lai tā tiktu iekļauta bioatkritumu pārstrādes definīcijā, vajadzētu ieviest izmaiņas likumdošanā. Taču, protams, mēs varētu piešķirt lielāku vērtību biodegvielas ražošanai. Un tas man būtu arī viss. Vairāk neko nevēlos teikt. Liels paldies, vai referentam ir kas sakāms noslēgumā? Lūdzu, vārds Čāzam Čičesteram. Liels paldies, priekšādētāji! Es vēlētos pateikties kolēģiem par šiem lepniem vārdiem, un es atsaukšos uz diviem punktiem. Tātad jautājums par atkritumu pārstrādes definīciju, un cik tālu es atceros, esmu diezgan izcīnījies, cenšoties aprakstīt, kas tad īsti ir enerģija no atkritumiem, vai tas ir atjaunīgs resurss vai nē. Es neesmu pārliecināts, vai gribu atkal iedziļināties šajās diskusijās, taču es, protams, saprotu Holas kundzes viedokli šajā jautājumā. Ja runa par atsevišķu direktīvu, Šķiet, viņa zina, ka pašlaik eh, esmu piesardzīgs šajos jautājumos, nevēlos ieteikt vēl kādu jaunu direktīvu rakstīšanu. Bet varbūt mēs varētu arī palikt pie tā, ka mūsu viedokļi šajā jautājumā atšķiras. Noslēgumā. Es, protams, saprotu, ka Viss šis ziņojums runā par atkritumu hierarhiju un atkritumu pārvaldību, taču tā kā mēs esam, taču tā kā mēs neesam vidas komiteja, es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie savas kompetences, un proti mēs runājam par enerģijas iegūšanu no atkritumiem. Es ceru, ka mums izdosies pieņemt labu dokumentu pēc rītdienas balsojuma, un jau tagad pateicos visiem par sadarbību. Paldies! Bedanke auch. Paldies jums! Un līdz ar to debatas ir beigušās. Runātāju es vairs neredzu. Līdz ar to darba kārtība ir galā. Un tagad mums ir piecas minūtes pārtraukums. Pēc piecām minūtēm sāksies koordinātoru sanāksme, bet rītdien balsojums sāksies pulksten 9.30. Paldies!